Since we want to listen also to uh, uh, the Darbie kolēģi, mēs uh, gribam uzklausīt arī Kanādas uh, premjerministru, un tas nozīmē, ka mēs uh, ievērosim mums atvēlēto laiku ļoti efektīvi. Un, uh, Tādēļ es gribētu sirsnīgi sveikt uh, visus, uh, priecājos uh, jūs visus šeit redzēt. Jūs redzat, uh, ka laika ietvars ir ļoti uh, tāds strikts par uh, nosūtītajiem darbiniekiem mēs diskutēsim, un tādēļ ir šī ārkārtas sēde. Gan referenti, gan mums kā deputātiem būs iespēja pievērsties šim jautājumam pietiekami to izdiskutējot. Uh, Tulkojums ir pieejams uh, 20 valodās, izņemot fienu, uh, somu, uh, maltiešu uh, un uh, gēlu valodu. Un uh, uzreiz došu vārdu referentiem. Katram no jums būs 4 minūtes, un jūsu starpā jūs varat izlēmt, kas uh, sāks. Morāna Šarķī kundze lūdzu sāciet un pēc tam Jungērijas kundze. Tātad katrā jums ir atvēlētas četras minūtes, pēc tam pa divām minūtēm katram, kas izteiksies debatēs. Paldies priekšādātājs kundze par to, ka man <laughs> devāt četras minūtes. Iespējams, ka pat es neizmantošu šīs četras minūtes, tāpēc, ka mēs jau prezentējām savu ziņojumu. Darījām to iepriekšējo reizi, kad mēs tikāmies, un tas nozīmē, ka šajā sanāksmē Mēs vēlamies uzklausīt kolēģus no visām politiskajām grupām, jo īpaši mēs gribam dzirdēt viņu viedokli par svarīgākajiem jautājumiem šajā direktīvā. Es gribētu uzsvērt, ka šis teksts ir ārkārtīgi nozīmīgs visiem. Šis eh, dokuments ir būtisks Eiropai, un tas ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu iedibināt Eiropas sociālo pīlāru. Tieši tāpēc mēs Vēlamies šodien spriest par tādiem svarīgiem jautājumiem kā atalgojums, ilgums, eh, tiesiskā bāze, um, pagaidu darba aģentūras un citi jautājumi. Tātad es esmu gatava uzklausīt kolēģus eh, par šiem manis minētajiem tematiem. Arī no savas puses man nav vajadzīgas divas minūtes. Es vēlējos vienkārši pateikties kolēģiem par to, ka viņi ir ieradušies. Es zinu, ka šī ir ārkārtas sanāksme. Mēs uh, parasti neorganizējam um, nodarbinātības komitejas sanāksmes šajā laikā, bet iepriekšo reizi mums uh, pietrūka laika debatēm un uzskatu, ka diskusijas mums ir ļoti svarīgas. Mums ir uh, jāapspriež darbinieku nosūtīšanas direktīva savā starpā. Tieši tāpēc domāju, ka šorīt mums vajadzētu izmantot mums atvēlēto laiku, lai uzklausītu uh, parlamenta deputātu atšķirīgos viedokļus. Mēs cenšamies sadarboties, lai šis ziņojums būtu līdzsvarots un lai par to varētu nobalsot vairākums šeit komitejā un arī vēlāk plenārsēdē. Tieši tāpēc uzskatu, ka ir pienācis laiks ieklausīties kolēģos, saprast, par ko šeit būs runa. Tāpēc no savas puses es arī pateikšos, kas ir ieradušies, un sāksim darbu. Paldies! Vai Hauka kungs ir klāt? Viņš pārstāv ALDE grupu. Nē, es atvainojos EKR grupu. Nē? Tad dosim vārdu Džabalovas kundzei. Viņa pārstāv ALDE grupu. Paldies, priekšādātāji! Divas minūtes jums ir atvēlētas. Paldies! Esmu izanalizējusi šo ziņojumu un es vēlētos pateikties abām līdzreferentēm. Šķiet, ka ir panāks labs kompromiss starp viņām abām. Protams, es redzu, ka vēl var daudz ko uzlabot. Un nebūs nekāds noslēpums, ka nesmu uh, šī komisijas priekšlikuma ļoti liela atbalstītāja. Esmu pārliecināta, ka šī pārskatīšana nebija vajadzīga, um, ņemot vērā visus apsvērumus, kas saistās ar īstenošanas un piemērošanas direktīvu. Uzskatu, ka personu un pakāpojumu brīvā pārvietošanās ir ļoti būtiska Eiropas vērtība. Šeit mēs runājam par pakāpojumu brīvu pārvietošanos, un es domāju, ka tas ir Eiropas Savienības konkurences priekšnosacījums. Šogad esmu iemācījusies ieklausīties. Esmu iemācījusies ieklausīties sabiedrības viedoklī, tātad no tām valstīm, kas aicināja šo direktīvu pārskatīt. Un tagad es sāku saprast šo valstu paustās bāžas. Taču, ko es Lūdzu, es lūdzu šo otru pusi darīt to pašu, ieklausīties eh, savukārt eh, valstīs, kuras ļoti uztrauc šis jaunais priekšlikums. Es gribu iesniegt grozījumus, kas eh, mēģinās pastiprināt mobilitāti pakalpojumos un uzlabos iekšējā tirgus darbību. Es vēlētos, lai šis likums būtu saprotams visiem, kam tas būs jāpiemēro. Un man ir trī, trīs problemātiski jautājumi. Pirmkārt, šī priekšlikuma piemērošana visās nozarēs. Mani vēl ir viena uztrauc, ka šīs priekšlikums attiecas uz visām nozarēm, piemēram, transporta nozare, mm, visas tās apakšnozares. Tāpat man nav skaidra atalgojuma definīcija. Tā nav pietiekami mm, detalizēta un es īsti Neesmu dzirdējis arī komisijas skaidrojumu par šo jautājumu. Es gribētu pieprasīt arī caurredzamību. Visiem atalgojuma elementiem ir jābūt redzamiem, un uzņēmumi nedrīkst maksāt neko, uh, kas būtu necāredzams. Nākamais jautājums ir 24 mēnešu noteikums. Uzskatu, ka tas ir ļoti problemātiski un ar to mēs neko neatrisināsim. Šie ir trīs eh, problemātiskākie jautājumi. Mēs varētu šeit runāt stundām, bet vēlreiz atkārtošu, ka iesniegšu grozījumus par šiem jautājumiem un, protams, ka eh, nosūtīsim jums visu vajadzīgo informāciju. Paldies, eh, tagad goja pārstāve Rīna Ronja Karī. Jā, es gribētu sākumā teikt paldies abām referentiem. Šis process ir bijis ļoti labs un liederīgs, liederīgs mūsu visu skatījumā, jo mēs esam runājuši par ļoti dažādām nostājām, uzklausījuši arī dažādas, dažādas priekšlikumus un jāsaka, ka jā, patiešām patiesi dažādās domas ir ievērotas un uh, ir mēģināts uh, tās ietvert. Paldies jums par to! Daži no svarīgākajiem punktiem, lai turpinātu darbu. Runiet par to, lai skaidri atrisinātu atalgojumu jautājumu. Valstīm ir iespēja definēt šo atalgojumu jautājumu, tāda nevis universāli spēkā esošo, bet gan jautājums ir par citiem jautājumiem. Tātad vienāds atalgojums par vienādu apjomu darbu. Un tāpat vietējās vienošanās un līgumi, kas ir attiecināmi uz vairākiem sektāriem. Tāpat GOE NGL priekšlikums par aptvērumu. 24 mēneši mums liekas pārāk ilgi. Mēs gribētu piedāvāt 6 mēnešus, lai uzsvērtu to, ka norīkošana darbā tiešām ir pagaidu stāvoklis. Un tāpat juridiskā bāze, mēs domājam, ka visi zinām, ka. Tas ir nozīmīgi sociālajai jautājumi jārisina, jāuzsver, ka tā ir minimālā direktīva. Dalībvalsts var virzieties vēl vairāk tālāk. Uh, un arī uh, kopiena tiesa balstīties uz to. Es domāju, ka priekšlikums ir labs, mēs iesniegsim grozījumus, taču katrā gadījumā gribu teikt paldies, paldies par šo uh, veiksmīgo sadarbību, lai uh, labu uh, priekšlikumu sasniegtu. Paldies! Paldies tagad arī Rainka no zaļajiem. Nu, paldies priekšādātājs arī vēlētos pateikties līdzreferentiem un visiem mēnu referentiem par šo, šo ļoti interesanto laiku, ko esam jau kopā pavadījuši. Man ir divas vispārīgas piezīmes pirms iedziļināšos svarīgākajos jautājumos, kas attiecas uz grozījumiem. Pirmkārt, ir vairāk cilvēki, kas apgalvo, ka Atbrīvošanās no šīs direktīvas kopumā uzlabotu strādnieku situāciju Eiropā. Es gribētu skaidri norādīt, ka tas ir abs, absolūts neprāts. Ja mēs likvidēsim šo direktīvu, mēs redzēsim, ka visi standarti tiks samazināti līdz minimumam un šie standarti, kas tagad ir ieviesti, tieks vispār likvidēti. Mums ir jābūt atklātiem, mums ir jāpasaka cilvēkiem, ka ja šī direktīva tiks likvidēta, tad regulācija būs ļoti nelielos apmēros, un tas nozīmē, ka jūs vēlaties iziet no iekšējā tirgus un darbiniekiem Eiropā tas neko labu nedos. Ļoti bieži debatēs tiek runāts, ka uh, šīs direktīvas pārskatīšana ir jāliek pretī mm, piemērošanas direktīvas uh, ieviešanai. Mums nevajadzētu šīs direktīvas vērst vienu pret otru. Mums ir jāizdara spiediens uz dalību valstīm, lai tās transponētu šo ieviešanas direktīvu pēc iespējas ātrāk. Uzskatu, ka mums uh, ir jāizskat, jāizsakās vēl skaļāk, mums ir jāpauž mūsu komitejas viedoklis. Vienlaicīgi mēs arī saskatām, ka šajā direktīvā ir daudz problēmu, un tieši tāpēc mums ir jāpārskata šī direktīva. Pēdējais, ko es vēlējos norādīt, Lielākā daļa no mums piekrīt tam, ka mēs vēlamies saglabāt uh, pārvietošanās brīvību un pakāpojumu brīvību, taču mums ir pašiem sev jāuzdod jautājums. Ja mums nebūs vienāds spēles noteikums starp dalību valstīm, tad viss grims tikai zemāk. Mums ir jāpārskata šī direktīva, lai mēs varētu izveidot uh, taisnīgus spēles noteikumus visiem darbiniekiem Eiropas Savienībā. Uh, Tagad precīzāk par jautājumiem, kam mēs pievērsīsim uzmanību. Mūs ļoti uztrauc um, tiesiskās bāzes jautājums. Pašlaik mēs redzam, ka mēs uh, virzāmies vairāk uz uh, pakāpojumu brīvību. Mēs uh, uzskatām, ka darbinieku tiesības arī ir svarīgs jautājums šajā tiesību aktā. Otrs punkts, protams, ir šī darba, šie darba koplīgumi. Mums ir jāpaplašina uh, šīs direktīvas aptvērums uh, un jāattiecina šī direktīva arī uz uh, svarīgākajiem darba koplīgumiem. Protams, ka mēs nevaram apspriest pilnīgi visas tehniskās detaļas, taču mēs nedrīkstam izvairīties no diskusijām tikai tāpēc, ka šie jautājumi varētu izrādīties uh, mazliet tehniski. Paldies, Laura Agija no FTD nav klāt, tāpēc došu vārdu tagad Hoka kungam. Viņš ir ieradies un viņš pārstāv ALDE grupu. EKR. Divas minūtes, lūdzu, jums. Esmu ļoti priecīgs, ka ir norganizēta šī viedokļa apmaiņa. Uzskatu, ka pirms mēs iesniegsim savus grozījumus un sāksim detalizēti strādāt pie šie priekšlikuma, ir ļoti būtiski mums kā politikas veidotājiem ļoti labi izprast šos uh, svarīgākos jautājumus, par kuriem šeit ir runa. Pirmkārtām, kā jau esmu vairāk kārt norādījis, mēs nedrīkstam šķelt Eiropu sadalīt to austrumu un rietumu Eiropās. Šis priekšlikums nedrīkst par to runāt. Mums ir jāmēģina saprast, kur ir galvenās problēmas, un mums ir jāmēģina rast šīm problēmām uh, praktiski risinājumi, kas palīdzētu dalību valstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Es gribētu aicināt kolēģus neizmantot šo priekšlikumu kā rīku, lai cīnītos pret darbinieku eksploatāciju visās valstīs. Šī direktīva ir vajadzīga nosūtītajiem darbiniekiem, Un mums ir jāveido šī direktīva tādā veidā, lai tā palīdzētu gan šiem darbiniekiem, gan arī uzņēmumiem. Es saprotu, ka mums ir jāskatās, kur pastāv trūkumi šajā direktīvā, kas eh, varētu ļaut mm, krāpties attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu, bet es nedomāju, ka šai direktīvai būtu jāiedzinās kādos citos jautājumos. Nevēlos um, šeit pārāk izplūst detaļās, bet man ir kāds um, svarīgs punkts, ko es noteikti vēlējos paust. Tad, kad mēs runājam par pārvietošanu vienu uzņēmumu ietveros, mums vajadzētu saprast, ka mēs atsaucamies ne tikai uz eh, celtniecības nozarē nodarbinātajiem. Mēs šeit runājam arī par uh, jauniem uh, universitāšu beidzējiem un jauniem profesionāļiem, kas um, brauc strādāt uz citu dalību valstī, paliekot eh, strādāt tajā pašā uzņēmumā. Noslēgumā es vēlētos norādīt, ka, manuprāt, mums kā politikas veidotājiem vajadzētu ņemt vērā praktisko ietekmi, kāda varētu būt mūsu priekšlikumām. Uh, kā tas ietekmēs uzņēmumus un darbiniekus. Mums ir jāsagatavo ļoti labs priekšlikums, kas patiešām varētu tikt piemērots. Vēlreiz liels paldies referentēm par darbu, liels paldies arī par izcilo sadarbību, un es labprāt sadarbošos ar referentēm tuvāko mēnešu laikā. Paldies, Hoka kungs, jūs pārstāvējāt EKR grupu. Un uh, nevienam citam netiks piešķirts uh, jums atvēlētais laiks. Tagad Martāna kungs no ENF grupas. Divas minūtes. Merci. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu uh, atvainoties Mm, Elizabete eh, Maronšartie, kas ir eh, ļoti labi strādājuši, un Aņasai, kas ir ļoti strā, labi strādājuši jau divas minūtes, lai paustu viedokļu, es eh, vērtēju, ka tas ir apvainojums šīm divām kundzēm, kas strādā sešas mēnešus pie šī jautājuma. Jā, zinot, ka pēdējā sēdē jūsu kļūdas dēļ eh, eh, netika ievērots eh, runas laiks. Mēs atlikām šo jautājumu izskatīšanu, es atjaunoju manu atvainošanos un jūsu atvainošanos divām referentiem. Tas, ko jūs darat, nav kvalificējams par tieši šādu jautājumu. Un tagad par mūsu nostāju. jūs izmantojāt pirmo minūti, lai uh, sūdzētos. Es izmantošu tik daudz eh, laika, cik vajadzēs, un uh, pietiek uh, ar jūsu uh, aroganto attieksmi. Tas ir uh, uh, stress, un jūs, protams, varat uh, smaidīt, bet tas uh, nav akceptējami. Monsieur... Kazas kungs. Kazas kungs. Priekšsēdētājs kundze. Šāds iedomīgums no kolēģi deputātu puses es tam nevaru piekrist. Mums uh, ir šie runāšanas laiki visiem vieni un eh, tie paši, neatkarīgi no tā, kur partiju jūs pārstāvat, FDD, NF, GUE, EKR. Tā kā Dominika Mārtena kungs, eh, turiet motu lūdzu, vai arī runājiet par tēmu. Uh, no, you have used your speaking time, Mr. Martin. Tagad, Martenkungs, jūs eh, izmantojāt eh, jums atvēlēto laiku. Mm, tā, tad uzklausīsim jūrī atzinuma autoru Žanmarika vārdā. Kā ā, parasti populists, kas es esmu, jums saka paldies par šo attieksmi. Viss ir filmēts, viss tiks pārēdīts, un Kāzas kungs jūsu Uh, uh, jūsu uh, piezīmes pietiek. Starpsauciens pārtrauciet, uh, likt mums zaudēt mūsu laiku. Es uh, pārstāvju, pārstāvu daudz uh, vēlētājs, un uh, tas ir tas, kas liek uh, uh, zaudēt laiku. Un paldies, jo viss tas ir uh, nofilmēts, un uh, viss tas uh, tiks pārādīts. Bet, bet, protams, jūs varat. Yeah. Thank you. I will now give the floor. Paldies. Es Jā, lūdzu. Lūdzu. Jā, labi, lai tas būtu filmēts un reģistrēts. Runātājs pirms Martēna kunga neatspoguļoja Alde nostāju izsakoties. Ka šķiet, tas bija pārpratums. Jūs pieteicāt, ka tas bija Alde runātājs. Šķiet, ka jūs tā teicāt. I corrected that, but uh, thank you for your... Labi, paldies. Tagad es uh, došu vārdu Roland kungam. Paldies, priekšsēdājs kundze. Es domāju, ka šajā jautājumā, lai pārvarētu uh, sarežģītos jautājumus, ir jāatgriežas uh, pie šī koncepta par darbā norīkošanu norīkošana darbā ir uh, lieta, kas uh, ļauj tiem uzņēmumiem, kas uh, kādā noteiktā valstī strādā uz uh, noteiktu laiku uh, norīkot darbā darbņēmēju citā dalībvalstī. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pamatprincipā uh, šī uh, prakse ir saistīta ar to, kas nav saistīta ar šo uh, Uh, principu. Un uh, dažkārt uh, situācija tāda, ka ir šie norīkojumi sako viens otram un netiek korekti piemēroti. Tātad mēs nevaram atļaut sistēmu, kas praktiski tā kā konkurence rada starp darba ņēmējiem tikai izmaksu dēļ. Un ja mēs sākam domāt par šo filozofiju, tad var novelkt šo robežu līmiju, kas ir interesanti raugoties uz to, kas ir nozīmīgi un kas um, netiek ļoti. Un vēl viens jautājums par atalgojumu konceptu. Ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai visi elementi būtu tādi, ko labi saprotam un lai tiku ievēroti darba apstākļi uh, norīkotajiem darbaņēmējiem. Nu, piemēram, manā valstī uh, darbaņēmējs uh, norīko darbā. Uh, un uh, nolemj, ka uh, ja viņš nemaksā piemaksu par uh, dzīves vietu, tad uh, viņam jānodrošina dzīves vieta, bet nav akceptējams, ka darbņēmējam ir jādzīvo uh, uh, dzīves vietā, kas ir konteiners. Paldies! Jūs pārstāvat uh, galēji labējos, uh, Martēna kungs, uh, un uh, es esmu. Uh, lepns cīnīties pret uh, jums. Ma Martēna kungs, ja vēlaties mūs piekaut, tad dariet to varbūt tomēr ārpus šīs sanāksmes. Tagad uh, Pavela kungam dod vārdu. Uh, paldies, Martēna kungs, arī dārgie kolēģi. Mēs visi cīnāmies, lai labāk um, pasargātu Eiropas darba ņēmējus, lai nodrošinātu viņiem cienīgākus darba apstākļus, neatkarīgi no kuras uh, valsts uh, viņi uh, ierodas. Um, man ir arī ļoti svarīga brīvā darba ņēmēja pārvietošanās un pakalpojuma brīvība, bet šķiet, ka regulējumiem, noteikumiem mēs izveidojam vairāk noteikumu, kas netiek ievēroti, tā vietā, lai rūpētos par to noteikumu īstenošanu, kas eh, mums jau ir spēkā. Jāpiemina nedeklarētais eh, darba laiks. Eh, es vēlos, lai norīkotie darba ņēmēji varētu cienīgi dzīvot un pelnīt. Es nevēlos radīt vairāk šķēršļu un barjeru, kas jau pietiekami ir izdarīts ar Schengens likumdošanu. Es uh, ļoti ceru, uh, ka šī uh, direktīva cietis neveiksmi, jo pagaidām no tās gūst labumu tikai ļoti limitēts darbiņēmēju skaits. Un mēs nemaz nedomājam par sekām, kādas var būt šīs direktīvas īstenošanai, par ļaunprātīgu izmantošanu. Piemēram, šeit Tās ir tās problēmas, par kurām ļoti steidzami e, jārunā, ņemot vērā arī vēlēšanas, ko sagaidām šogad daudzās valstīs. Nu, tad arī jāpiemin vēlreiz šis nedeklarētais darbs, cilvēku kontrabanda, nodokļu nemaksāšana. Tā tad nevajadzētu vienā katlā likt darba ņēmēju norīkošanu un šīs nelikumīgās prakses vairāk jārūpējas eh, patiesi par mūsu darba ņēmēju labklājību. Tad, tad norīkošana, kā tiek apgalvots, eh, notiek no mazāk attīstītajām ekonomiskajām valstīm uz eh, labāk attīstītajām, un ka tas ir sociālais dempings. Uh, Bet atgādināšu, ka labāk attīstītās valstis investē mazāk attīstītajās, jo te rodas konkurences priekšrocības. Bet vai jūs nedomājat, ka šo austrumu valstu pārstāvji vēlētos gūt labākas algas arī mājās strādājot? Nākamā runātāja. Es gribētu teikt, ka šī uh, direktīva ar uh, tās galveno mērķi aizstāvēt uh, darba ņēmēju uh, tiesības, uh, tāpat arī uzlabot likumdošanu un paradīt vienkāršāku darbu uzņēmumiem, kas norīko darbā ņēmējas darbā. Priekšlikumu, kāda ir izteikti, mēs neuzlabojam situāciju, bet radam vairāk problēmu uz šiem uzņēmumiem. Sūdzības nāk galvenokārt no mazajiem uzņēmumiem. Es domāju, ka tas, ko mēs darām, būs labi lielajiem uzņēmumiem un lielajiem uzņēmumiem, kas ir rietumos, un mazāk labi mazajiem uzņēmumiem. Nu, piemēram, transporta joma. Tā ir joma, kas nav regulēta un nav ietverta šajā Uh, direktīvā 90% uh, transporta sektorā uh, šo sadaļu, šajā sadaļā strādā mikro uzņēmumu, kas nebūs spējīgi administratīvos izdevums sekt, ko šī direktīva viņiem liks darīt. Tātad, nu, vienkārši daži jautājumi nav atrisināmi citādi kā tikai zinot dažādo valstu uh, jurisdikciju, caur kurām uh, šie šoferi brauc, un tāpat uh, šo valstu uh, valodas, caur kurām brauc uh, šoferi. Un tā tālāk es jums uh, nosūtīšu dokumentu, to esam saņēmuši no Polijas, un uh, tur ir piemērs uh, šoferis. Uh, brauc deviņas dienas, un viņa uh, algas atšķirība ir vairāk nekā 1000 eiro atkarībā no tās valsts, kurā, uh, caur kuru viņš brauc. Un tas rada ļoti dažādas problēmas, ko mēs neievērojam. Es domāju, ka jāpievērš šim problēmām, un es uh, arī iesniegšu uh, labojumus. Paldies, tagad Lenats kungs. Paldies, priekšsēdētājiem. Nu šķiet, ka eh, rīts sniedz ļoti eh, svarīgas atziņas. Būs prieks atgriezties eh, Nīderlandē un pastāstīt, kā NF kolēģi vairāk ieinteresēti kliekšanā un uh, vairāk uh, sūdzas nekā risina vēlētāju problēmas. Es uh, esmu šeit gan, lai risinātu vēlētāju problēmas arī attiecībā uz darbņēmē norīkošanu. Mēs runājam par uh, pakalpojumu brīvo pārvietošanos, nevis darba ņēmēju brīvo kustību. Es vienmēr esmu simtprocentīgi atbalstījis darba ņēmēju brīvo pārvietošanos, lai viņi varētu doties uz jebkuru valstu, viņa izvēles valsti, un lai darba apstākļi tur būtu tieši tādā līmenī, kā viņu izcelsmes valstī. Bet uh, tagad ar norīkošanu mēs uh, piedzīvojam, ka var uh, tā kā arī Uh, strādāt ārpus šīs brīvās darba ņēmēju pārvietošanās uh, schēmas. Un um, tas uh, nav patīkami. Tagad mums vajadzētu vairāk reglamentēt situāciju, teikt, par kādu periodu mēs runājam. Jāvienojas par norīkošanas periodu. Uh, Dažos sektoros vajadzētu limitēt vairāk šo periodu, salīdzinot citiem sektoriem, vajadzētu sameklēt inovatīvas iespējas to regulēt. Es piekrītu Elizabete Nagnesei par to, kā risināt atalgojumu jautājumu. Pilnībā nepieņēmami, ka mums ir celtniecības uh, vietas Eiropā, kur uh, pašmā darbinieki strādā blakus nosūtētiem un uh, ka pašmā darbiniekiem ir tiesības saņemt dažādu veidu pabalstus, savukārt norīkotiem tādu tiesību nav, pat ja viņi strādā tādu pašu darbu tādiem pašiem riskiem. Šie jautājumi ir jāskata. Es piekrītu arī kolēģei no Alde Labajovas kundzei. Uh, um, jābūt sarskatāmiem visā, ko mēs darām. Tiešām nevajadzētu, lai nākamā gada laikā atsevišķie gadījumi nonāktu tiesas priekšā. Um, Darbaņēmējiem jāzina, uz ko viņi parakstās, piekrītot norīkošanai. Paldies, uh, Šodrovas kundze! Paldies, priekšsēdājs kundze. Mūsu uh, kolēģa Marana Šarķie ir ļoti intensīvi strādājusi. Darba uzdevums ir sarežģīts, proti uzlabot komisijas priekšlikumu, kas ir uh, bijis nu, tāds nedaudz pāragrs attiecībā uz uh, direktīvas ieviešanu. Es ļoti augstu vērtēju uh, paveikto um, darbu, juridisko bāzi uh, un arī uh, apņemšanos aizstāvēt darba ņēmējs. Tam pilnībā piekrītu. Taču, uh, Es domāju, ka mūsu atbildība ir tāda, ka mums jāsagatavo ziņojums tāds, kas būs akceptējams un kas būs akceptēts, un mums jāatbilst 11 dalībvalstu parlamentiem. Tātad es uh, iesniegšu grozījumus un jūs iepazīstināšu ar tiem, proti, ko vēlos mainīt. Pirmkārt, es gribētu neietvert transporta sektoru, jo tas ir ļoti specifisks un tam ir nepieciešama sektora specifiska likumdošana. Komisija un arī mūsu kolēģi vēlas pasvītrot šo specifisko raksturu līdz ar to. Uh, pilnīgā piekrītu Agnieszkai Kozlovickai, ka šajā sektorā ir problēmas. Un otrkārt, es piedāvāšu duālo pieju sešu mēnešu laikā sistēmas pielietošanai. Un ja ir ilgāka darba ņēmēja norīkošana, tad es gribētu, lai atalgojums būtu atšķirīgs. Par to arī ir runājis referents. Un, uh, Mm, šī sistēma būs uh, izdevīgāka mazajiem uzņēmumiem, kas uh, nebūs spējīgi uh, visas administratīvās uh, izmaksas uzņemties. Un es domāju, ka mēs radīsim labu risinājumu visiem šiem jautājumiem. Paldies! Thank you. Paldies, Jūta Steinrupa. Ich danke den Berichterstatter. Paldies. Paldies uh, arī referentiem Kad mēs runājām par šo jautājumu, eh, diezgan nesen eh, mēs uzklausījām ļoti detalizētu prezentāciju, kas bija ļoti skaidra, un man prieks, ka šodien mēs turpinām toreiz uzsākt to diskusiju. Šķiet, ka jārunā arī bez emocijām, jo galu galā norīkošanas direktīvas eh, mērķis ir likvidēt robus, ko esam ieraudzījuši kopš direktīvas stāšanās spēkā 96. gadā, teiksim, norīkošana tādiem uzņēmumiem, kas nemaz nepastāv, kas ir fiktīvi uzņēmumi. Tādus robus un līdzīgus vēlamies likvidēt. Mums ir arī tiesas spriedums, kas ļauj labāk secināt, pie kā mums jāstrādā. Vēlamies, lai norīkošana noritētu taisnīgā veidā visiem, īpaši darbaņēmējiem, arī uzņēmumu vadītājiem. Jo bieži uh, vienai godīgai uzņē, uzņēmēju kategorijai jāmaksā par uh, negodīgo uzņēmēju kļūdām. Es arī vēlos uh, uzsvert uh, koplīgumus, uh, dažādas koplīguma kategorijas dažādos sektoros jāņem vērā par transportu nozari. Mēs dzīvojam augstas mobilitātes laikos, un uh, tas jāņem vērā. Bet nevaram tagad izņemt transportu, pirms komisija būs uh, ierosinājusi jaunu direktīvas priekšlikumu. S un D būs vēl daži grozījumi priekšlikumi. Mēs par to runājam arī pārobežu kontekstā un vēlamies uh, taisnīgi atspoguļot visu interesēto pušu intereses. Paldies, Jāžlaveckas kundze, divas minūtes. Chciałam podziękować sprawozdawcy. Paldies, priekšsētājs kundze. Es gribētu uh, teikt uh, paldies referentiem par sagatavoto Uh, ziņojumu, un es esmu uh, pārliecināta, ka tādu kopēju uh, ziņojumu izstrādāt par darba ņēmēju norīkošanu darbā, tas ir ļoti liels un apjomīgs, arī sarežģīts darbs. Neskatoties uz uh, spiedienu, uh, nav uh, mainīts uh, šis termiņš attiecībā uz darba ņēmēju norīkošanu darbā, tas saglabāts 24 mēneši apjomā. Uh, ziņojumā tiek runāts arī par to, kurā valstī sniedz pakalpojums, kurā valstī strādā. Neaizmirsīsim, ka darbā norīkotājs šajā laikā 24 mēnešos ir pakļauts ļoti precīzai likumdošanai. Tas, ko piedāvā komisija, eh, būtībā ir eh, pakļauta darba ņēmēju eh, likumdošanai, ko viņš pilnībā nepārzina. Tas, vai tas ir darba ņēmēju interesēs? Nē, nu nemaz. Un bez tām es domāju, ka tas ir ļoti bīstami. Tas, kas ir nozīmīgi, e, tas ir jautājums, kā rēķina šo nosūtīšanas laiku, un tas ir nozīmīgi darba ņēmējiem, darba devējiem un arī valstī. Vai tas ir absolūtais laiks, vai arī pēc kāda laika atkal var sākt šos 24 mēnešus skaitīt. Komisija nav spējusi atrisināt šo jautājumu. Un tāpat jautājums par algām, 16. grozījums, kā to aprēķinu, kādas ir šo summu sastāvdaļas, un es domāju, ka mums jānosaka pilnīgi skaidri, jādefinē arī piemaksu apjoms, kas ir kā papildus pie, piemēnots. Paldies, Tagad Šulc kungs, divas minūtes. Paldies priekšsēdētājiem. Man tiešām prieks, ka notiek šī diskusija, viedokļa apmaiņa, jo viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Norīkošanās direktīvā notiek, ir paredzēta šī pārskatīšana, un tas ir labi, jo 96. gads un 96. gada noteikumi tomēr nedaudz novecojuši, mm, bet lieta tāda, ka šie labie nodomi ir arī jāīsteno praksē, citādi jau var pieņemt lēmumus, bet tas neko daudz nelīdz. Nākamā problēma ja norīkošana tiek uh, padarīta pārāk sarežģīta, tad uh, mēs ierobežojam darba ņēmēju brīvības pārvietošanos, un tad mums būs vēl vairāk nelikumīgā darba, nedeklarētā darba, kas ir um, jau tāpat milzīga problēma. Bet vēlos īpaši pievērsties atalgojumam. Vajadzētu sameklēt ceļus, uh, labāk noteikt, labāk nodefinēt atalgojuma politiku lai gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem viss būtu skaidrs, jo tikai saprotams definīcijas, kur viss ir skaidri definēts, palīdzēs izprast šo situāciju un samazināt sūdzību skaitu. Un nākamais punkts ir Eiropas Savienības mēroga tīmekļa vietne. Mums tāda platforma jau pastāv, bet tā labi nedarbojas. Tā kā aicinu jūs atgriezties pie šī jautājuma, jo uh, jāinformē mm, gan darba ņēmēji, gan darba devēji par šo, par situāciju. Nu, un tad arī periods. Nevajadzētu pārāk agri aktivizēt uh, eh, uzņēmošās valsts uh, likumdošanu, bet, nu, lai par kādu periodu mēs runātu 6 vai 24 mēnešiem, galu galā norīkošanas eh, periods ir ierobežots. Un, um, tomēr um, šī perioda ietvaros, neatkarībā no tā, vai ir 6 vai 24 mēneši, var notikt šo nosūtīto darbņēmēju eksploatēšana, ko, kas mums ir jānovērš. Paldies, nākamais runātais. Paldies priekšsādātāji, paldies arī referentiem, kas uh, kam bija pamatīgi jācīnās par šo projektu, bet, nu, tā kā mums notiek diskusija šobrīd, es izteikšu savas pārdomas Aldē pozīcija, ko arī prezentēja Mārtiņa Diabalova, kas ir ANU referente, ir ļoti skaidra. Tā problēmas pastāv ar procentu likmēm un periodiem un tā tālāk, bet uh, Alde uzskata, ka nekādā veidā nevaram kavēt nedz eh, darbinieku mobilitāti, nedz eh, pakalpojumu pārvietošanās eh, brīvību, tātad brīvo pakalpojumā pretī. Tam tiešām nevajadzētu notikt. Ne uz papīra, ne realitātē. Un es šķiet, ka arī mēs no nepareizās puses sākām skatīt šo jautājumu un es to mēģināšu atspoguļot grozījumos. Mēs runājam par sektoriem, kur vienmēr eh, ir un eh, saglabāsies sīva konkurence visās valstīs. Mums, tāpēc arī mums ir šīs attīstītās vai mazāk attīstītās industrijas valstis, katram ir savas priekšrocības, savi trūkumi, bet kā jau izskanēja, darba ņēmējiem jānodrošina cienīgie darba apstākļi. Nu, nevar būt tā, ka darbinieks norīko darbam un viņam jādzīvo kaut kur konteinerā um, bez pamatērtībām. Tas nav pieņemami. Kāpēc tas notiek? Tāpēc, ka nav kontrolas. Kāpēc mēs neparedzam papildu kontrolas? Darba inspektori jānorīko runātājiem atgādina par laika limitu pārsniegšanu. Citādi mēs netiksim uh, galā ar šo ļaunprātīgo izmantošanu un eksploatēšanu. Paldies, uh, Vande Kampele, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, visu pirms jāsaka, ka esmu apmierināts, dažas šaubas gan man paliek, un, un tad arī man arī ir daži jautājumi par eh, to, ka esmu apmierināts. Labi, ka mums eh, ir tapis šis projekts, kur tomēr mēs vairāk rūpējamies par darbiņēmējiem. Eh, problemātiski šķiet vēl atalgojuma aspekts, kur mēs tā kā runājam par minimālajām likmēm, bet tur nav viss gluži skaidrs. Tad daži noreikošanu pielīdzina sociālajam dempingam. Juridiski tā gan ir pavisam droša pieņēmama opcija. Varbūt daži mēģina to pārāk ierobežot. Man nešķiet, ka tas ir pareizi. Ja mēs pārāk reglamentējam šo norīkošanu, tad eh, cilvēki atradīs citus ceļus tie paši fiktīvie uzņēmumi, fiktīvais status, uh, deklarētais darbs, kas neatbilst reālajai situācijai. Man šķiet, ka jāatzīst, ka tie ir savienotie trauki un uh, jāizvēlas tomēr legālais, likumīgais ietvers. Risinājums varētu būt papildu kontrolas uzņēmumos, tos atspoguļošu grozījumos. Jāparūpēs arī par kristāli skaidriem noteikumiem. Paldies! Thank <coughs> you, uh, madam. Paldies! Blinkevičūtis kundze tēti. Lūdzu, jūs varat izteikties. Puņa pirmininkē. Paldies, priekšsādātāji. Visu laiku, kamēr es strādāju šajā komitejā Eiropas parlamentā, priekšlikumi attiecībā uz šo direktīvu ir bijuši vissarežģītākie. Es vēlētos pateikties referentēm, jo viņas ir paveikušas ļoti lielu darbu. Galvenokārt tāpēc, ka šie priekšlikumi ir ļoti sensitīvi eh, attiecībā uz um, Austrum un Centrālu Eiropas valstīm. Ļoti daudz cilvēki no šīm um, valstīm, tā skaitā no Lietuvas, ir devušies uz eh, bagātākām valstīm, lai atrastu tur darbu. Un ir skaidrs, ka darba devēji nemaksā godīgu algu un nenodrošina labus darba apstākļus. Algas vietā tiek uh, izmaksātas eh, kaut kādas nosūtīšanas maksas, tāpat arī netiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, netiek nodrošināta negadījuma apdrošināšana un tā tālāk. Mums ir jārēda pareizais līdzsvars, lai mēs izvairītos no uh, sadursmēm starp jaunajām un vecajām dalību valstīm. Iespējams, ka mums vajadzētu izdarīt spiedienu uz eh, komisiju, lai tā regulētu transporta darba apstākļus, tātad šeit es domāju par smagu automašīnu šoferiem. Es domāju, ka situācija ir sarežģīta. Un tā ir sarežģīta tāpēc, ka pastāv ļoti liels atšķirības starp darba apstākļiem un algām dalību valstīs. Mums vajadzēs darīt daudz, lai atrastu kopīgu viedokli. Lija Rika kungs tagad. Paldies, priekšstādājs kundze, arī es gribētu teikt paldies līdzreferentiem par paveikto darbu. Uh, Un es domāju, ka mēs runājam par tādiem jautājumiem, kas ir visu interesēs. No vienas puses ir jāievēro brīva pārviešanās un tās principu, un tāpat arī vienlīdzības principu. Nu, nevar būt vienā un tajā pašā vietā strādājoši cilvēki no dažādām valstīm ar atšķirīgu atalgojumu un ar atšķirīgu sociālo aizstāvību un kolektīviem līgumiem. Tāpat arī jautājumi, par kuriem nepietiekam tiek runāts Tas ir jautājums par dzīves apstākļiem. Bieži vien šo darbinieku dzīves apstākļi ir pilnībā neakceptējami. Un otrkārt, es domāju, ka ir jābūt uzsveram uz to, ka tas ir, nu, teiksim, terminēts um, nosūtījums darbā varbūt elastīgāks, bet nu katrā gadījumā uh, laikā ierobežots un jānovērš tas, ka tas atkal tiek atsākts, nu, teiksim, mēnesis un pēc tam atkal atsākts un atsākts. Uh, ir jāatrod kāds uh, veids, kā to uh, pārbaudīt. Um, nākamais. Es nedomāju, ka jā, uh, um, jā, transportam jābūt uh, um, neaptvērtām. Uh, ir vidas jautājumi, izaicinājumi, ir dažādi citi izaicinājumi un, piemēram, arī dzelzceļa joma. Tāpat kā citas, nu, piemēram, ir eksistē lieli uzņēmumi Eiropā, šajā Eiropas daļā, kas izmanto apakšfiliāls vai tādas vēsturu kastīšu firmas. Uh, Eiropas austrum, tiksim, dalībvalstīs, kas ir austrumos, lai rekrutētu šoferus, un nevienmēr šī darbība ir ļoti caurskatāma un arī pareiza. Bez tam ir jāatrod kontrols sistēma, un varbūt, ka ir jādodas vēl, nu, teiksim, tālāk solis priekš un jāizveido tāds Eiropas kontrolētāju mehānisms. Paldies! Jūs beidzāt runāt. Rošvārkungs. Prezident. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es arī gribētu ļoti atzinīgi eh, vērtēt eh, abu divu eh, referenšu un arī ān referentu darbu. Es nesen esmu sācis strādāt šajā komitejā, nu burtiski pēdējā brīdī iepazinies ar šiem dokumentiem un izteikšu pāris. Uh, Nu, pirmkārt, es nedomāju, ka ir pretruna starp uh, to, ka izstrādā jaunu tekstu un to faktu, ka saka, ka iepriekšējā um, teksta uh, transponēšanai jāturpinās. Es nedomāju, ka tā ir pretruna, jo tā tas ir. Mums jārēģē ļoti ātri uh, um, Eiropas uh, Savienības pilsoņu interesēs. Uh, šie jautājumi ir um, tādi, kas uh, raisa ļoti, nu, teiksim, aktīvu reakciju dažādās valstīs. Un, uh, Francijā, mans pārstāvētajā valstī, eh, tā ir valsts, kurā bieži vien kuru, eh, eh, kritizē, bet šī ir valsts, kurā ļoti daudz darba ņēmēji ir, kas strādā ar šo sistēmu ar norīkošanu darbā un daudz arī dodas darbā. Nu, tas būt, nebūtu pareizi teikt, ka mēs pretojamies šim dokumentam. Uh, Ir skaidrs, ka mums ir jāaizstāv vienotais tirgus un brīva pārvietošanās šie pamatprincipi. Jāaizstāv, var piekrist vai nepiekrist, bet atveroties visai pasaulē, vienkārkus ir, ir tāds tā kā signāls, ka mēs aizveram paši savus robežas. Tas nav pareizi. Un uh, esmu pārsteigts uh, par dažiem jautājumiem. Es domāju, ka nozīmīgākais ir sadarbība starp dalību valstīm. Nu, nevar vienkārši nosūtīt cilvēkus uz uh, kādu valsti. Ir nepieciešama sadarbība starp dalību valstīm. Ja dalību valsts nesadarbojas, tad nu, mēs turpināsim tādu tā kā aklu spēli spēlēt un nebūsim saskaņot mūsu rīcībā. Otrakārt, es domāju, ka ir nepieciešams maksimālais. Uh, Mm, termiņš jānoskaidro apmaksas jautājumu un pēdējais. Par transporta jomu, starptautisko transporta jomu esmu norūpējies, nu, ja teksts būs iekļauts šajā direktīvā, tad jābūt uh, precīzākiem nekā tas pat laban ir. Thank you. Paldies. Zlatovska kungs. Uh Pani Przewodnicząca, ja się odniosę do propozycji komisijas. Priekšsēdētājs kundze, es uh, gribētu pievērsties uh, komisijas uh, priekšlikumam. Man liekas, ka nu, tāds tā kā dzels priekškars tiek radīts, ko nevar pārvarēt un kas ir priekšpārs pret uzņēmumiem jaunās dalībvalstīs. Ja šis priekšlikums ir domāts, lai cīnītos pret pārkāpumiem, tad šī direktīva tam nav piemērota jo upuri būs eh, mazie vidēji uzņēmumi, eh, kuriem bieži vien ir uh, grūti uh, jau uh, eksistēt. Un šodien tiek atņem vienīgo līdzekli, kā tās var būt konkurētspējīgas. Mēs liksim viņiem vienkārši bankrotēt. Tātad šis priekšlikums ir kaitīgs kopējam tirgum. Es domāju, ka ierobežot uh, pakalpojumu sniegšana tāda, kāda te ir piedāvāta, nav uh, pamatota. Es domāju, ka daudzas valsts jau ir uh, protestējušas, ir pasvītrojušas šīs uh, pieļautās kļūdas, taču uh, uh, situācija nevis uzlabojas, bet pasliktinas. Uh, to, uh, Hawk. Hawk. Lielas paldies. Tagad uh, Hoka kungam vienu minūti. Direktīvā dotycząca. Paldies. Es domāju, ka direktīva, kas pievēršas jautājumam un prasa viena darba algu par paveikto darbu, bet tā paliek tikai uz papīra. Šie priekšlikumi atkal atgriežas, un tas ir priekšlikums uzcelt mūru starp rietumu un austrumu Eiropu. Man liekas, ka mēs atveram tādu tā kā Pandoras lādi. Uh, un kaitējam tirgumu. Austrumu valstu darbinieki ir 0,1% Rietuma Eiropas valstī strādājošo skaita. Nu, kā var tik ļoti pārkāpt subsidiaritātes principu? Kādēļ tas netiek ievērots? Nu, kādēļ visas šīs darba ņēmēju norīkošanas darbā idejas? Eiropas Savienībā vajadzētu cīnīties pret nelegālo darbu. Tam vajadzētu būt mūsu uzmanības centrā šis, šī direktīva um, ir ar protekcionistisku redzējumu. Šis priekšlikums uh, atgādina to, ka nu vienkārši stiprākais ir tas, kas uzvar. Vielen Dank, Frau Vorsitzende man kungs. Atvainojiet, nedaudz vēlāk ierados, strādāju delegācijā attiecībām ar Meksiku. Pirmdien dosimies komandējumā. Un cik nozīmīgs ir šis ceļojums, tas parāda arī fakts, ka Meksika tagad tiek diskriminēta. Mans jautājums ir uh, lielākā izdevīguma principa klauzula, par ko tiek runāts. Uh, šeit tiek runāts, ka tas ir pārkāpums Romas vienas dokumentos. Es neesmu vēl uh, tādu norādu atradusi, dārgā Elizabete, dārgā Agnes. Es domāju, ka Eiropas komisijas um, priekšlikumu papildinot, uh, mēs tikai iegūtu. Uh, Jo šeit ir rakstīts, ja nav neviena cita juridiskā forma izstrādāta, tad tā varbūt eh, būtu tāda iespēja, kurai jūs varētu piekrist. Un otrkārt, mēs nevēlamies eh, rietumu austrumu pretrunas, tāda jau bija, un mēs strādājam, lai nebūtu šādu pretrunu. Un šis dokuments tam ir eh, piemērots. Mēs vēlamies censties pret nelegālo darbu manā valstī, Vācijā. Uh, ļoti strikti pret to vēršas, uh, citās ne. Un ne jau, nu, uh, lai kaitātu cilvēkiem, bet lai būtu godīgums un godīgā teiksma darba vietās. Un vēl viens jautājums. Uh, um, tīmekļa vietne. Es domāju, ka uz šo jautājumu ir ļoti kvalificēta atbildes sniegt 14. un 21. grozījums reprezentatīvi kolektīvie līgumi Tātad priekšlikums paplašināt aptvērumu uz uh, reprezentatīviem uh, kolektīviem līgumiem. Juristiem tas būs jauns juridiskais līgu, uh, jēdziens, kas vēl nav definēts, un kāda ir jūsu nostāja. Un paldies, ka jūs pievēršaties šo jautājumu risināšanai. Un, mm, Paldies par gatavību uh, diskutēt. Mēs esam ļoti daudz kārt divpusēji runājuši, un tas tiešām ir uh, bagātinājis šo dokumentu. Paldies. Paldies, tagad Broka kungs, divas minūtes. Paldies, izteikšu tikai pāris uh, piezīmes. Paldies referentēm. Es uh, raugos, ka Dažu valstu pārstāvi eh, vidus un austrum eh, Eiropas eh, valstu pārstāvi runā par norobežošanos. Es domāju, ka jābūt ir skaidrībā par to, ka Eiropa nav instruments sociālās tiesības un darba tirgus uh, um, likums neievērot. Eiropa noved nu, pie tā, ka standarti dažās valstīs, ja Eiropa strādās tā, ka standarti dažās valstīs būs sliktāki, tad Eiropas ietekme būs beigusies. Un ja ir kāds risinājums, tad tai ir jābūt aizsardzībai. Uh, darba ņēmējiem valstīs, uz kurām viņi ir nosūtīti, bet arī ir jābūt tā, ka tā aizsargā darba ņēmējus no oriģināliem valstīm, no izturēšanas valstīm. Pat labi, tas tā nav. Ja mēs paraugamies, piemēram, situāciju loģistikas uzņēmumos, mans pārstāvētajā valstī, tad es redzu, ka daudzi smago mašīnu šoferi nedēļas nogalē uh, paliek uh, viņu automašīnās, um, autostāvvietās uh, Vācijā. Dzīves apstākļi ir šausmīgi tur, uh, un alga un personiskā situācija ir tāda, ka nu, tas nav akceptējams. Tas kaitē šiem uh, darba ņēmējiem, un tas kaitē vācu uh, šoferiem, kas labprāt gribētu saņemot tās algas, kāds ir paredzēts Vācijā. Kas nozīmē, ka ja šie apstākļi, kur šo viesu valstu darbinieki izcieš, un ja tas ir konkurētspējas ceļš uzņēmumam, tad tas nav tas ceļš, pa kuru sociālai Eiropai būtu jādodas konkurētspēja, jāspēj radīt citos veidos. Paldies! Thank you. Paldies. Delī kundze. Yes, Karim. Vai Karima Delī ir šeit? Nē. Lauristīnas kundze. Paldies. Es domāju, ka nav visai piemēroti runāt par austrumiem un rietumiem. Galu galā austrumi arī ir ļoti atšķirīgi. Un eh, runājot eh, no savas valsts, Igaunijas viedokļa, tad eh, mēs mm, esam ļoti tuvu Somijai, un šeit mēs neredzam nekādas milzīgas problēmas. Mums ir ļoti laba sadarbība ministru arotbiedrību līmenī, tātad, kā jau minēju, problēma nav. Taču problēmas pastāv, un problēmas saistās ar darba koplīgumiem. Ja cilvēki uzskata, ka tas attiecas uz tā saucamo ķēdi, tad eh, šī nolīkuma ir ārkārtīgi necauredzami. Mūsu uzņēmumiem, mūsu cilvēkiem ir ārkārtīgi sarežģīti iegūt informāciju par šādiem koplīgumiem. Mēs gribētu pieprasīt eh, striktus noteikumus šiem uzņēmumiem, lai viņi uh, atklāti stāstītu par saviem apstākļiem. Pašlaik mēs varam teikt, ka tas ir negodīgi. Šie lielie uzņēmumi nav atklāti, un mūsu cilvēkiem ir grūti saņemt šādu informāciju. Thank you, Mr. Paldies, Funtulis kungs. Divas minūtes. Paldies, priekšādātāji darbinieku nosūtīšana, protams, balstās uz uh, šo brīvību sniegt pakāpojumus, un uh, tas ir ļoti noderīgs instruments, ko izmanto lieli uzņēmumi daudzās valstīs. Saskaņā ar komisijas datiem, te ir runa par 43% no visa uh, darba. Tāpat Ja runa par atalgojumu, mēs uzskatām, ka šis jautājums noteikti ir prioritārs, par to noteikti vajadzētu runāt. Piemēram, ja runa par celtniecības sektoru, tad par vienu un to pašu darbu vajadzētu maksāt eh, tādu pašu algu, bet ļoti bieži lieli uzņēmumi vēlas palielināt savu pēļņu un eh, līdz ar to darbinieki tiek izmantoti. Uh, Tāpat tas attiecas arī uz medicīnas sektoru, kur liela farmācijas uzņēmuma mēģina palielināt savu peļņu. Grieķijā pašlaik, pašlaik tiek izvērsta taupības programma. Mums vajadzētu nodrošināt, lai darba ņēmēji tiktu aizsargāti. Direktīva uzliek par mm, pienākumu to darīt. Kristensen kungs tagad. Tak for det, tak for det, fru formand. Paldies, priekšādātāji. Šis ir ārkārtīgi sensitīvs jautājums. Tas nedrīkstētu novest pie situācijas, kur mums eh, radīsies konflikts starp austrumiem un rietumiem. Es domāju, ka referenti šeit ir eh, radījušas ļoti labu līdzsvaru. Es saprotu, ka tas ir sarežģīti. Šeit nav runa par darba spēkā izspiešanu no uh, konkrētām jomām. Te ir runa par eh, jaunpienākušo darbinieku aizsargāšanu. Uz to jau norādīja Tomas Mans un pārējiem. Mums ir jārada visiem darbiniekiem vienādi labi apstākļi. Piemēram, bieži vien eh, darba ņēmēji sāk strādāt konkrētā valstī, sāk maksāt nodokļus, nekas netiek apstrēdēts, viņi ievēro noteikumus un viņi saņem tādu pašu algu kā vietējie darbinieki. Taču, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz migrējošo darba spēku, tad eh, valstīm ir ļoti grūti eh, iegūt visu vajadzīgo informāciju par šiem darbiniekiem. Mums ir jānodrošina, lai šie noteikumi tiktu piemēroti un lai šie darbinieki strādātu saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem kā vietējās, vietējie valsts darbinieki. Šeit nav runa par konkrētu nozaru um, izņemšanu ārā vai nožaugošanu. Šeit ir runa par brīvas konkurences izveidi starp darbiniekiem no dažādām valstīm. Paldies, Karīmas Delī vēl ar vienu klāt. Labajavas kundze, vai jūs vēlējāties izteikties vēlreiz. Viena minūte. Es izteikšos īsi, bet es runāšu čehiski. Man ir patiešām žēl, ka sākumā es vērsos pie visiem un aicināju vienam otrā ieklausīties, bet diemžēl tā nav noticis. Te nav runa par kaut ko melnu vai baltu. Mēs šeit runājam par uh, mājokļiem, par um, pārkāpumiem, par um, daudzām negatīvām lietām, bet darbinieku nosūtīšana var būt arī pozitīva, tieši tāpat kā um, brīva pakāpojuma sniegšana. Vienmēr būs cilvēki, kas nevēlēsies ievērot noteikumus un mēģinās atrast veidus, kā tos apiet. Ja mēs mēģināsim šeit ieviest ļoti striktas administratīvās procedūras, mēs sodīsim tos, kas ievēro noteikumus. Mēs nevaram cerēt, ka mēs līdz ar to samazināsim šo pārkāpēju grupu. Mēs nevaram visu uzlabot, padarot noteikumus tikai striktākus. Mums ir jāpaskatās, kas ir pozitīvi un kas ir negatīvi. Vēlreiz vērsīšos pie jums. Mēs šeit spriežam par diviem dažādiem jautājumiem, un šeit nav runa tikai par svītras vilkšanu starp austrumiem un rietumiem vai uh, Eh, par starp privātajiem uzņēmumiem. Mums patiešām ir vienam otrā jāieklausās, savādāk mēs nevarēsim pavirzīties uz priekšu. Paldies! Es pati vēlējos izteikties. Vispirms gribēju pateikties referentēm Morānai Šārtjē un Jungērijas kundzei. Līdz šīm jūs esat paveikušas ļoti labu darbu, un tagad eh, mūsu uzdevums ir virzīties uz priekšu. Mums ir jānodrošina, lai tas nepaliktu tikai uz papīra. Mums ir jāizmaina arī sistēma un jāpanāk labi rezultāti. Tāpat arī es uh, uzskatu, ka ir svarīgs priekšlikums izmainīt tiesisko bāzi. Mums ir jānodrošina, lai darbinieku nosūtīšana tiktu skatīta tās juridiskās sistēmas ietveros, kur sākumā tas uh, bija iecerēts. Galu galā um, darbinieku tiesības nav tikai iekšējais tirgus, tas arī visiem ir skaidrs. Tātad šādu tiesību aktu mēs tieši vēlējāmies pieņemt, bet viena dalībvalsts to nobloķēja. Mums ir jāsaprot, ka ja šī tiesiskā bāze būtu bijusi tik plaša jau no paša sākuma, mums nebūtu bijušas tādas lietas kā laval. Mums ir jādomā arī par atalgojumu. Kā tas tiek definēts dalībvalstu tiesību aktos un praksē? Šeit mums parādās ļoti plašs problēmu spektrs, un mums vajadzētu mēģināt tās risināt. Es gribēju to piebilst, tāpēc, ka šis jautājums ir viens no tiem, kas mani ir nodarbinājis politikā pēdējo 10-15 gadu laikā. Uzskatu, ka jūs esat paveikuši ļoti labu darbu, un mums ir jāvirzās uz priekšu nemēģinot uh, novākt svītru starp austrum un, austrumiem un rietumiem, sociālistiem un konservatīvajiem. Mums ir jāstrādā, mums ir jāpalīdz uh, eh, darbaņēmējiem. Iespējams, ka jūs gribat izteikties, un iespējams jums ir vajadzīgs vairāk laika. Ja jums nav vajadzīgs viss laiks, tad varbūt mēs varētu ļaut izteikties arī komisijas pārstāvjiem. Šķiet, ka Pereiras kungs ir klāt. Jā, lūdzu, varbūt jūs varētu īsi komentēt eh, šo situāciju un tad dosim vārdu referentēm. Paldies, priekšādātāji! Paldies, eh, ka devāt man vārdu. Es eh, gribētu sākt ar acīm redzamo, bet es domāju, ka to tomēr vajadzētu pieminēt. Un pirmkārtām es gribētu norādīt, ka eh, tā nav direktīva, kas izveidoja šo nosūtīšanu. Eh, šī nosūtīšana radās eh, tikai tāpēc, ka bija šī brīvā pakāpojuma kustība. Šī nosūtīšana eksistēja jau pirms 1998. gada, tātad direktīva to neizveidoja un direktīvas atcelšana noteikti nekādā veidā neietekmētu darba ņēmēju pārvietošanos, jo šī brīvā kustība taču ir iekļauta līgumos, kā mēs to visi ļoti labi zinām. Tāpat mums ir arī jāsaprot, ka, tā kā jau norādīja dažas dalību valstis, darbinieku mobilitāte izriet no brīvas darbinieku kustības. Te nav runa par nosūtīšanu. Nosūtīšana arī nevēlas šeit apiet līguma 45. pantu, tāpat te ir paredzēta vienlīdzīga attieksme pret visiem darbiniekiem. Tātad šeit ir runa par vēl vienu mobilitātes veidu, kas notiek vienu uzņēmuma ietveros, lai varētu sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs. Tātad, ja runa par 96. gada direktīvas piemērošanu, tad tā attiecas uz uh, visām nozarēm. Tas ir rakstīts mēns uz balta šajā direktīvā, izņemot jūrniecības nozari. Tātad mums ir jautājums, vai auto uh, ceļu transports ir iekļauts uh, šajā direktīvā. Nu, atbildi ir pavisam skaidra, jā, direktīva to paredz. Protams, mēs saprotam, ka šis uh, transporta sektors ir specifisks un iespējams, ka šeit ir vajadzīgi pielāgojumi, un par to komisija jau ir paziņojusi. Uh, bet skaidrojumi par um, direktīvas piemērošanu autotransporta nozarē ir lieki, tāpēc, ka ir skaidrs, ka šī nozare ir iekļauta. Šajā nozarē arī pastāv darbinieka nosūtīšana, bet ne viss starptautiskais transports nozīmē nosūtīšanu. Uh, smago automašīnu pārvietošanās pa citām dalībvalstīm ar vai bez kravas Um, nenozīmē darbinieku nosūtīšanu. Tas uh, jau ir cits jautājums. Protams, ka šeit ir dažādi ierobežojumi, bet uh, šī nozare ir iekļauta direktīvas aptvērumā. Komisija jau ir paziņojusi, ka būs vajadzīgi skaidrojumi. Un šķiet, ka šie paziņojumi tiks publiskoti līdz šī pusgada beigām. Tāpat ir skaidrs, ka ir vajadzīga uh, lielāka juridiskā skaidrība. Uzņēmumiem un darba ņēmējiem ir jāzina, kādi noteikumi uz viņiem attiecas. No šīs perspektīvas 96. Eh, gada direktīva iespējams eh, nedarbojas pietiekami labi. Šīs te um, minimālās eh, atalgojuma likmes nav pietiekami skaidras Protams, ir arī vairāk Eiropas eh, tiesas spriedumi šajā lietā, varbūt dažiem tie bija pārsteigums. Bet es gribētu norādīt, ka praksē un ļoti bieži esmu runājis ar darba inspektoriem no dažādām dalību valstīm. Ehm, ļoti ehm, daudzās uzņemšanas valstīs eh, šie darba inspektori iztulko minimālās darba likmes kā minimālo algu, bet eh, direktīva to neparedz un arī tiesas judikatūra to neparedz. Uh, Taču šādas minimālās likmes nav mm, definētas eh, dalībāsu tiesību aktos, un līdz ar to tas tiek eh, pielāgots minimālajai algai. Tieši tāpēc es domāju, ka mums eh, vajadzētu ļoti labi pateikt, ka atāgojuma priekšlikums pašreizējā redakcijā ir daudz skaidrāks. Uh, Tātad tie ir runa par obligātiem pienākumiem vietējiem darbiniekiem. Vajadzētu nodrošināt, lai tiek piemēroti tādi paši noteikumi arī nosītotajiem darbiniekiem, lai darba inspektori to atzītu. Tāpat, ja runa par darba koplīgumiem, jebkurā nozarē, vajadzētu nodrošināt visas definīcijas. Tātad, ja runa par skaidrību, šis komisijas priekšlikums šo skaidrību paplašina, un tas attiecas uz uzņemšanas valstīm. Nu, nezinu, vai politiski tas ir taisnīgi vai nē, vai tas ir pareizi vai nē, bet no juridiskās skaidrības viedokļa noteikti gribu um, paskaidrot, ka komisijas priekšlikums ir daudz skaidrāks. Par sarkanajām līnijām, kuras mums nevajadzētu pārkāpt ir pilnīgi skaidrs, ka uzņēmumiem, kas nosūta darbiniekus, tiek uzlikti noteikumi, kurus iespējams neuzliks vietējiem uzņēmumiem. Tas būtu noteikti eh, pretēji šī priekšlikuma mērķim, un tas būtu pretēji arī līgumiem. Piemērot darba koplīguma noteikums, kas parasti netiek piemēroti vai arī kādus nepiemēro, uh, visiem uzņēmiem konkrētā reģionā, konkrētā nozarē, uzņemšanas valstī radītu negatīvu ietekmi uz uh, citu valstu uzņēmumiem. Un tieši tāpēc mēs šeit varam sākt apšaubīt uh, priekšlikuma uh, legalitāti. Ja runa par atalgojumu, ļoti daudzi deputāti norādīja, ka vajadzētu izveidot labāku definīciju. Gribētu vērst jūs uzmanības to, ka Eh, tāpat kā šīs eh, minimālās atalgojuma likmes, kas ir paradā, paredzētas 96. gada direktīvā, vajadzētu nodrošināt arī eh, šādu atalgojuma definīciju, kas būtu paredzēta katrā dalībvalstī. Mēs šeit varam ļoti ātri pārkāpt savas kompetences robežas. Mēs nevaram iekļaut direktīvā kaut ko tādu, kas neparādās dalību valstu tiesību aktos. Mēs nedrīkstam šeit pārkāpt eh, subsidiaritātes principu. Nu, es nesaku, ka mēs eh, nevarētu šeit eh, piestrādāt pie teksta redakcijas, bet jebkurā gadījumā uh, definīcijā ir jāparedz tādā veidā, lai to varētu attiecināt uz uzņemšanas valstīm. Paldies! Tagad došu vārdu referentēm. Varanš... Ne, tad Ingeras kundze un pēc tam Varanšartie kundze. Lūdzu. Paldies. Un paldies visiem kolēģiem par šo diskusiju. Dažreiz tā ir emocionāla, un tas varbūt ir loģiski, jo pārvietošanās brīvība izraisa dzīves diskusijas visās dalību valstīs. Bet, ja tiešām vēlamies progresu, un mēs to vēlamies, jānoliek visas emocijas uh, uh, malā un uh, jāaplūko diezgan precīzi, kas notiek, jāsameklē visi šie robi, visi šie deficīti darba tirgu, Vismaz es, bet um, arī Elizabete un arī šķiet, ka ļoti daudzi kolēģi teiks, ka blakus uh, preču un pakalpojumu brīvai apritei arī darba ņēmē brīvā mobilitāte ir un paliek viens no Eiropas Savienības pamatpīlāriem. Es uzskatu, ka brīvā darba ņēmēja mobilitāte ir arī darbinieku pamatiesības, un es tās aizstāvēšu ikvienā diskusijā. Es uh, iestāšos par šīm tiesībām un es cīnīšos par tām. Es tomēr vēlos, lai mēs visi būtu vienā nometnē šeit. Uh, lai mēs visi vēlētos arī aizstāvēt darbaņēmējus. Un, lai to izdarītu, Mums jāaplūko sākotnējās direktīvas situācija, izmaiņas, šī brīža konteksts, darba devēja situācija un jāsameklē jaunas, modernākas atbildes dažām sasāpējušajām problēmām darba tirgū. Prieks, ka komisija atbildēja uz dažiem jautājumiem. Uh, kas ir ļoti relevanti. Es arī pierakstīju par atalgojumu, atalgojumu definīciju. Mums jau skadrība jābūt atalgojumu definēt dalību valstis. Tas arī pierakstīts mūsu grozējumā. Par komisijas priekšlikumu varbūt tas varētu būt labāks, bet uh, atalgojumu algas eh, nosacījumus definē dalību valstis. Tas ir svarīgi. Šķiet, ka ir arī komisijas papīrs, ko skat arī padomē. Varbūt eh, tas varētu būt interesanti kolēģiem, kas meklē atalgojuma definīciju. atalgojumu, gan definē dalībvalstis, un tas visiem jāpatur prātā. Daži izteicās arī par dzīves vietu un tās nodrošināšanu. Man pašai ir grozējumi par šo aspektu. Nosūtītiem darbiniekam Nevajadzētu no viņa algas izreikināt uh, izmitināšanas un ceļošanas izmaksas. Šīs izmaksas jāsadz darbiņi, darbdevējiem. Par to jāprūpējas uh, nākamajā posmā, skatot šo ziņojumu. Par transportu. Un tas varētu atbalstīt visu, kas te izskanēja. Direktīva nosedz visus sektorus, izņēmot uh, transporta sektoru. Protams, uh, būtu interesanti uzzināt komisijas viedokli par ļoti mobīlo darbņēmēju pārvietošanos. Tad gan padome, gan parlaments varētu par to izteikties. Bet pagaidām mm, te lielas skaidrības vēl nav. Tas ir tāds nākotnes jautājums vairāk. Šobrīd mm, ja nu vienīgi mēs pieņemsim pilnīgi jaunu likumdošanas ietvaru augstu mobiliem darbiņēmējiem, mm, jārūpējas arī par viņu aizsardzību. Uh, Manuprāt, tā bija ļoti auglīga diskusija. Gaidīšu jūsu priekšlikumus, lai uzlabotu ziņojumu, jo šis ir mūsu visu kolektīvais uzdevums - uzlabot ziņojuma saturu, lai būtu vieglāk uh, vienoties arī par kompromisu, gan šeit, gan pēc tam arī plenāra sēdē. Un šādi un tad man tīri labi patīk emocijas. Nu, lai šādas diskusijas notiek arī turpmāk, bet uh, tomēr uh, jāskata mm, šie teksti ar skaidru prātu un karstu sirdi. Nu, lūdzu, Šartiekundze, nākamā. Paldies priekšsēdētājiem! Es vispirms pateikšos Agnesē Angērijusi, ar kuru sadarbojos uh, šajā smagajā darba posmā, strādājot pie šī ziņojuma. Mēs pārstāvam uh, da, vai, dažādas politiskās grupas un uh, Dažreiz eh, šī sadarbība nav bijusi viegla, bet eh, ļoti auglīga, un eh, mums tagad ir izdevies šis pirmais uzmetums kopīgajam redzējumam, lai regulētu labāk norīkošanas problemātiku. Paldies arī visiem ēnu referentiem. Es vēlos viņiem apstiprināt, ka mūsu durvis vienmēr stāv vaļā, lai uh, padziļinātu šo diskusiju, lai arī tētā tēt izrunātu atsevišķus jautājumus. Mums ir eh, ļoti skaidrs eh, nodoms nonākt pie kopsaucēja pie šī teksta. Mums vienkārši nav tiesību mm, veiksmīgi nepabeigt šo projektu, kas uh, tomēr atspoguļo 20 gadus vecu problemātiku, kas galu galā ir jāatrisina, ņemot vērā šīs dienas apstākļus. Lielas paldies kolēģiem, kas no rīta piedalījās šajā diskusijā, jo tiešām reti tik agri no rīta redzēt tik daudzus kolēģus, kas vēlas uh, dot savu ieguldījumu, savu politisko un arī dažreiz nacionālo ieguldījumu par šo tēmu. Tad visiem teikšu tā. Šī jaunā direktīva skar norēkotos darbiniekus, nevis uh, citus darbiniekus. Līdz ar to nevajadzētu runāt par ārstiem šeit. Ārsti ir uh, teikt, brīvās uh, profesijas pārstāvji un nekoncentrēsimies uz ārstiem, bet gan uz šīs direktīvas darbības jomu. Nu, tad arī atkārtošu, ka nevajadzētu pārāk uh, uzticēties statistikai, ja mēs runājam par darbinieku kopējo skaitli, nosūtīto darbinieku skaitli. Nosūtīto darbinieku skaits veido pavisam nelielu īpatsvaru no kopējā skaita. Bet, protams, mums nav tiesība teikt tā, kā šis skaitlis ir uh, netik nozīmīgs, uh, viņi mūs neinteresē, viņi mums nerūp mm, tā tas nav domāts. Turklāt jāpaturprātā, ka norīkoto darbinieku skaits ļoti atšķiras atkarībā no darbības sektora. Ja mēs skatām celtniecības sektoru, lauksamniecības sektoru, transporta sektoru, tur uh, statistika vispār neko jums nevar pastāstīt. Turklāt nedomājiet, ka visi eksperti ir godīgi. Es daudz esmu strādājusi pie šiem aspektiem. Un, uh, godīgi sakot, analīze šeit varbūt ir um, svarīgāka loma. Nākamais punkts. Mums, protams, jāievēro subsidiaritātes princips attiecībā uz atalgojuma nosacījumu noteikšanu. Un es vēlos atkārtot to, ko teica komisija un Agnese. Jā. Atalgojuma definīcija juridiski ir e, definēta skaidra, pastāv ilgu laiku, pat ja mēs e, varbūt pie šī termina neesam gluži pieraduši. Tas mums liekas nedaudz svešs jūs vēlaties vairāk juridiskās informācijas par šo tēmu, mēs jums to piegādāsim. Katrā gadījumā mums neizdosies eh, nekas, ja mēs eh, sadalīsimies nometnēs, rietumu nometnē, austrumu nometnē un eh, nedomāsim par Eiropu kā kopprojektu. Tā, tas tā galīgi nav pieeja, ko es izvēlētos pati šajā situācijā. Es vēlos būt godīga, saprotu, ka situācija mēdz būt sarežģīta. Uzņēmumiem, norīkotiem darbiniekiem bieži ir uh, grūtības, īpaši rietumu valstīs, austrumu valstīs, bet nevajadzētu iedziļināties šajās dogmās un uh, iepriekš uh, programmētajās situācijās. Ne, nevajadzētu zaudēt šo Eiropas garu mūsu diskusijās. Agnesi jau dažus aspektus komentēja. Es uh, vēlos uh, piebilst dažas lietas. Norīkošana, kas notiek uh, pēc kaskādes principa, kur piedalās darbņēmējs, uzņēmums, darba aģentūra, uh, šie ķēdē mēs uh, uh, neredzam mežu uh, atsevišķo koku dēļ, un tas mums nepalīdz. Tas nepalīdz arī īstenošanas direktīvai. Tātad nedrīkstam pieļaut šo kaskādas tipa norīkošanu. Otrais. Nevajadzētu uh, jaukt uh, Eiropu, kas dod mums labumus, ar Eiropu, kas uh, mums dažreiz liek apmulstu. Nevajadzētu atskatīties pagātnē visu laiku. Vēlamies nostiprināt Eiropas sociālo pīlāru. 2019. gadā vēlēšanu gadā Eiropai jākļūst par pilsoņu Eiropu. Un um, mums tam jādod ļoti skaidrs ieguldījums. Un, turklāt Agnes un es izlēmām vienu lietu. Mūsu ziņojums uh, palīdzēs jums, dos jums tādu likumdošanas nospiedumu Mēs sagatavosim sarakstu visām organizācijām, kurām sadarbojamies, lobbystiem, uh, lobby organizācijām, profesionālajām organizācijām, asociācijām, NVO. Jums būs visa šīs aizkulisas pieejamas vienā sarakstā. Thank you. Paldies. Vēl Iezloveckas kundzei bija kas sakāms pavisam īsi. Paldies! Es gribēju pavisam īsi norādīt, ka es ceru, ka ir radusies kāda kļūme. Ja es pareizi sapratu, tad tu teici, ka strādājot pie šīs direktīvas, Es esot kaut ko izteikusies par eh, šo um, darbinieku norīkošanu pa līmeņiem, tātad daudz līmeņu nosūtīšanu. Merci, madame la. Paldies, priekšādātāji. Danuta, nē, es to neteicu. Es teicu, ka mēs ceram, lai vairāk nebūtu šādas norīkošanas pa vairākiem līmeņiem, jo mēs tad nesapratīsim, kuras darba tiesības būs jāpiemēro darba ņēmējiem. Mūsu projektā mēs sakām, kā ja gadījumā ir šāda daudzpakāpju norīkošana, lai viss būtu skaidrs, tad ir jāpiemēro uzņemšanas valsts tiesības. Tātad netiek piemēroti nec pagaidarba aģentūras, nec arī norīkošanas valsts likumi, bet gan uzņemšanas valsts likumi. Un tāpēc es atsaucos uz eh, tavu direktīvu, Danuta. Jūs gribējāt, lai būtu kontrole. Un, ja šī direktīva tiks piemērota, tad mēs papildus varam vēl definēt elementus, mm, dažādus nosacījumus kontrolai. Tas ir mans skaidrojums. Vai tagad viss ir saprotams? Dziękuję, pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, na poprzedniej komisji. Paldies, priekšādātāji. Iepriekšējā sanāksmes laikā, tad, kad es e, lūdzu atlikt šīs sarunas, lai mums būtu pietiekami laika debatēm un diskusijām, mūsu priekšlikums bija piešķirt trīs minūtes katrai personai. Jūs izmainījāt e, šo nosacījumu, piešķīrāt tikai divas minūtes. Es būtu gribējusi, lai jūs eh, būtu mūs brīdinājuši iepriekš. Mēs neseņēmām informāciju, ka mums būs atvēlēts tik maz laika. Jā, tika pieņemts šāds lēmums, bet es domāju, ka visi saprot, ka mēs gribam dzirdēt, ko teiks uh, eh, Trudokungs. Es domāju, ka ja tiks pausta vēlme no vairākumu deputātu šajā komitejā, tad mēs noteikti varēsim atgriezties pie šī jautājuma citās komitejas sanāksmēs. Termiņš grozījuma iesniegšanai 28. februārs 2012. Grozījuma izskatīšana būs 22. un 23. martā. Pieņemšana, cerams, nodarbinātības komitejā 12. un 13. jūlijā. Paldies, ka ieradāties!